ir vērts pārdomāt, ko darīt, lai situāciju uzlabotu. Paldies! Līdz ar to šis jautājums ir pabeigts un balsojums būs rītdien pulksten 11.30. Saskaņā darba kārtību. Nākamais jautājums ir Matjē Groša ziņojums vienotā Eiropas transporta telpa. Right. <clears throat> Uh, speaker... Pirmais runātājs Groša kungs, lūdzu. Danke, Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs. Transporta komitejā mums bija debates par vienoto Eiropas transporta telpu un arī par un par attiecīgo balto grāmatu un esam izstrādājuši 32 kompromisus, izveidojuši tādu kā bāzi prioritātēm nākotnē, jo visas puses izrādīja gatavību uz kompromisiem, gatavību sadarboties. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem un visiem līdzstrādniekiem, kas piedalījās. Runājot par transportu, mēs runājam par desmit miljoniem nodarbināto, par pieciem procentiem iekšzemes koprodukta. Mēs runājam par sektoru, ar ko dien dienā sastopās gandarīz jebkurš cilvēks. Un, uh, akcenti ir gan ekonomiskajā līmenī, gan vides līmenī, Šeit klāt piedar jautājumi par vidi, par transporta drošību un ko mēs vēlamies. Mēs gribam, lai Eiropas Savienības direktīva bez šķēršļiem un ātri tiktu īstenota, bet mēs redzam, ka padomē ļoti bieži tiek veidoti jauni šķēršļi, kas nav, neatbilst principiem par vienotu transporta telpu. Un kas man ir svarīgi, ir ekonomiskā izdevīguma aspekti, vides aizsardzība, labi darba apstākļi, tikai tas viss kopā raksturo efektīvu transporta politiku. Un mēs runājam tikai par turpmākajiem desmit gadiem. Mēs esam izstrādājuši 31 priekšlikumu. Četrdesmit tūkstoši cilvēku gadā iet bojā uz ceļiem. Mēs vēlamies samazināt šo skaitli. Mēs domājam par ceļu drošību un tas, ko mēs esam apņēmušies, to ir iespējams īstenot, kombinējot enerģētikas veidus. Gribam labāku komodalitāti attīstīt un gribam, lai pilsētās būtu um, labāk attīstīti alternatīvie transporta veidi, jo 80% iedzīvotāju drīz dzīvos pilsētās. Runājot par CO2 izmešiem, mēs domājam par gaisa telpu. Kāpēc tik grūti ir īstenot praksē noteikumus, ja tam pat nevajag nemaz īpaši lielus ieguldījumus? Mēs gribam izveidot vienotu transporta tirgu, gribam, lai transports būtu efektīvāks un lai transports uz ceļiem būtu nevis vislētākais uz cilvēku veselības rēķina, bet gribam, lai cenas būtu atbilstošas un lai pelnīt un sevi uzturēt varētu arī tie, kas transporta jomā strādā kopā ar komisiju gribam iestāties par koherentu, tādu saistītu, uh, vienotu Eiropas transporta tīklu, gribam novērst šķēršļus pie robežām un gribam nevis dalībvalstīm dot naudu, lai tās veik, darītu to, ko jau ir pieraduši darīt, bet gribam panākt uh, pievienoto vērtību Eiropai. Un kā es jau teicu, kopā ar Eiropas komisiju gribam tālāk diskutēt par iecerētajiem pasākumiem, tos arī īstenot. Paldies! Komisāra kungs, lūdzu! Yes, okay. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Komisijas baltā grāmata ceļu kārte vienotāja Eiropas eh, transporta tālvai, kas tika pieņemta 28. martā 2011. gadā, definē vīziju konkurētspējīgai un resursu efektīvai transporta sistēmai un politikai turpmākajiem gadiem. Es vēlētos pavisam eh, sirsnīgi pateikties eh, referentam Groškungam un transporta komitejas locekļiem par to pienesumu, uh, Uh, kom un atbalstu komisijai visā šajā procesā. Tas sākās jau ar ziņojumu par 2009. gada komunikē par ilgspējīgu transporta sistēmu. Es uh, ticu, ka ir uh, plaša vienprātība par to, cik nozīmīgi ir nodrošināt konkurētspējīgu un ilgspējīgu transporta sektoru. Transportam, transports sniedz atbalstu iekšējiem tirgu un ekonomiskai integrācijai visos Eiropas reģionos. Transports ir arī nozīmīga uh, ekonomikas nozara uh, kā pati par sevi. Desmit, uh, eh, miljonu, desmit tūkstoši strādā, ļoti liels skaits cilvēku strādā gan transporta nozarē kā tādā, gan arī ražošanas nozarē. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka mobilitātes palielināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu ilgspējīgu transportu, un tāpat es esmu pārliecināts, ka ja mēs neatradīsim veidu, kā izmantot mazāk enerģijas un tīrāku enerģiju, un kā mēs varam uzlabot savas infrastruktūras, mēs uh, nesasniegsim savus mērķus. Baltajā grāmatā ir noteikti mērķi uh, siltumnīca efekta gāžu izmešu samazināšanai, un nosaka arī desmit mērķus, lai mēs varētu izvērtēt um, panākto progresu līdz 2020. gadam. Ir vairākas konkrētas iniciatīvas, ar kurām komisija grasās nākt klajā, izmantojot savu, savu pašreizējo mandātu, lai tiktu galā ar izaicinājumiem transporta jomā. Mēs esam apņēmušies īstenot šo plānu. Jau 2011. gadā komisija uh, sasniegs aptuveni 20% to iniciatīvu, kas ir uzskaitīts Baltijā grāmatā un ne jau tās mazsvarīgākās. svarīgākās. Um, turpināšu balstoties uz plašo atbalstu, kas tiek sniegts ar jūsu ziņojumu, kas attiecas uz ārējo izmaksu internalizāciju, uh, tāpat arī Eiropas vienotā gaisa telpa, arī blūbelt jūrniecības jomā, mobilitātes plāni un kopumā iekšējā tirgus uh, pabeigšana transporta jomā. Kā jau komisija paziņoja savā darba programmā, Es grasos nākt klajā ar ļoti ambicioziem priekšlikumiem nākamajā gadā par um, dzelzceļu. Tā skaitā arī nākt klajā ar pasākumiem par to, kā varētu izveidot vienotu Eiropas dzelzceļu telpu. Un jaunais regulējums palīdzēs mums attīstīt arī eh, tīrākus uh, transporta līdzekļus un izvirzīt kā prioritāti inovācijas un tehnoloģisko attīstību. Mēs uh, spērsim arī turpmākus soļus. Uh, pilnīgai visu ārējo aspektu internalizācijai un uh, versīsimies pret, izvē, pret uh, nodokļu atšķirībām. Es uh, ceru, ka uh, šis uh, priekšlikums tiks atbalstīts un uh, Baltā grāmata kļūs par realitāti. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Sonikungam. Transports ir mūsu sabiedrības uh, degpunktā. Tas ir ļoti nozīmīgs ekonomiskajai izaugsmēji Un e, šīs ekonomikas nozars attīstībai ir e, jābūt ilgspējīgai. Tas ir jāizteno arī starptautiskas sadarbības ietvaros. Eiropas transporta struktūras mērķim ir jābūt labākai konkurētspējai, labākai, labākam pievilcīgumam e, visai Eiropas Savienībai kopumā. Un šo mērķi mēs varam sasniegt tikai un vienīgi nojaucot visus šķēršļus, kas šobrīd pastāv transporta jomā starp dalībvalstīm. Manuprāt, strādājot pie šīs vienotās Eiropas transporta telpas, būtu nepieciešams īpašs uzsvars, eh, īpaši uzsvar likt uz tām tehnoloģijām, kas izmanto nefosilo enerģiju. Tātad, lai būtu mazāk emisija, kas ir kaitīgs eh, videi. Mums ir jācenšas samazināt fosilās enerģijas izmantošanu, veicinot ekoloģisku transporta veidu izmantošanu vai arī uh, tā transporta veida izmantošana, kas ir ekonomiskāk no um, enerģijas patēriņa viedokļa. Ir vēl kāds svarīgs elements, par kur vēlētos runāt, ir uh, transporta infrastruktūras jaunajās dalībvalstīs un jo īpaši um, sauzemes ceļu transports. Par to arī būtu jādomā strādājot pie transporta. Paldies, Karinkungs. Godāmais priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Eiropas Savienībā kopumā trešā daļa no visas patērētās enerģijas tiek patērēta transporta sektorā. pārsvarā tie ir naftas produkti bet no naftas produktiem eiropa importē astoņdesmit no visa. tātad ir skaidri redzams ka mēs esam ne tikai importa atkarīgi bet transporta sektorā mēs esam pārlieku importa atkarīgi enerģētikas ziņā. mūsu mērķim tātad ir jābūt samazināt mūsu energoimporta atkarību transporta sektorā. Kā tad to var izdarīt? Nu, trīs galvenie veidi. Pirmais ir, ka mums ir efektīvāk jāizmanto esošās degvielas. Otrais ir tas, ka mums ir jāpaplašina biodegvielu izmantošana. Un trešais tas, ka mums ir pilnvērtīgāk jāizmanto hibrīdtehnoloģijas un elektrisko automašīnu tehnoloģijas. Kolēģi, es atbalstu šo ziņojumu jo tas ziņojums kopumā veicinās mūsu energoimporta atkarības samazināšanu transporta sektorā. es aicinu visus viņu arī atbalstīt. paldies par uzmanību! Uh, Liels paldies, un uh, tagad nākamais runātājs ir Kohkungs. Dīter Koch, jā. Jā. jā. Dīters Koch, lūdzu. Paldies, priekšsēdātāji, komisāra kungs, kolēģi. Jā. Transports daudziem asociējas ar troksni, ar um, izmaksām, ar problēmām, bet mobilitāte mums tomēr ir uh, Eh, pilnīgi nepieciešama. Tas ir mugurkauls mūsu sabiedrībai un tas ir eh, simbols individuālajai brīvībai. Eh, šī ir pamat vajadzība, kas kļūst par pamatiesībām. Īpaši cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, vecāka gadgājuma cilvēkiem mobilitāte mums visiem ir nepieciešama un Baltijā grāmatā šī tēma tiek uzsvērta. Transports ir jāpadara tīrāks, drošāks, pieejamāks. Zem tā visas var parakstīties. Es um, apsveicu Groša kungu ar panākto. Viņš uh, prezentē stabilu virzienu transporta politikas attīstīšanai. Viņš uh, vēlas izmantot jaunās tehnoloģijas. Uh, viņš vēlas augstu standārtu drošībai, uh, personu un preču pārvadājumiem, viņš vēlas uh, e, e, drošību enerģētikas sektoram un uh, videi draudzīgumu. Uh, es, um, man īsti nepatīk atsauce uz kravas mašīnām hmm šeit atsauce uz subsidaritāti nav īsti vietā. Te vajadzētu sadalīt kompetences un saistības. Mēs šeit veidojam minimālos nosacījumus eh, tam, kā dalībvalstis eh, atbildību var sadalīt, bet es baidos, ka katra dalībvalsts izmantos manevrēt iespēju un eh, katra valstī būs daudz savu noteikumu, kas nesas, netiks saskaņotas ar pārējām valstīm. Tas vēlāk var izrādīties par problēmu. Turklāt jāpropēs, lai katrā transporta līdzeklī būtu sistēmas, kas garantē drošu braukšanu un vidi draudzīgumu. Paldies, tagad Senelovs kundze. Paldies. Eiropas komisijas redzējums līdz 2050. gadam ir svarīgs dokuments, kas nosaka pamata virzienus transporta politikai. Tas ir, tā ir laba izēviela, tas ir labs pamats um, mūsu darbam, un tas arī ietvars um, mūsu uh, īstermiņa un ilgtermiņa darbiem. Es vēlos, lai komisija nospraustu ilgtermiņa mērķus līdz 2020. gadam jāņem vērā šī brīža situācija. Mums jāatspoguļo uh, šī brīža infrastruktūras situācija dalība valstīs, un mēs aicinām komisiju prezentēt uh, tās analīzi uh, nu, vismaz 2013. gadā. Eiropas kohēzijas politikas instrumentiem jāgarantē labāka infrastruktūra dalību valstīs. Šīs infrastruktūras harmonizācija balstoties uz drošību. Turklāt jāskatās, uh, lai uh, personāls šajā sektorā tiktu attiecīgi apmācīts. Galu galā desmit miljonu cilvēku ir iesaistīti šajā nozare Eiropā. Un um, transports ir joma, kur drošība ir ļoti liela loma. Sekas var būt ļoti smagas ja drošības normas netiek ievērotas. Tāpēc uh, mums vajadzētu iekļaut šo aspektu ilgtermiņa mērķos. Un tāpēc mums jāvienojas par ilgtspējīgiem transporta veidiem eh, visos posmos. Bet runājot par um, gariem posmiem, mums tiešām jāizveido pan-Eiropas pieeja. Paldies vēlreiz referentam uh, par viņa um, sniegumu. Es ceru, ka ziņojums tiks atbalstīts palātā. Paldies. Tagad Meisneras kundze, uh, godātais komisāri, Matjē Grošs. Uh, tas bija ļoti labs darbs, ko mēs izdarījām bija 413 grozījumu priekšlikumu, un mēs tiešām gandrīz par visu spējām vienoties un izstrādāt kompromisus. Detaļa, detaļu ziņā, protams, viedokļi atšķirās, bet uh, kopīgā lielās līnijās mēs izveidojām vienotu pieeju, jo tas ir uh, Eiropas iekšējā tirgus mugurkauls uh, transporta, vienotā transporta telpa. Uh, Un, protams, ka tā ir jāuzlabo un ir nepieciešams veikt pielāgojums, bet parādījās, un tas ir redzams arī šajā ziņojumā, parādījās secinājums, ka ir vajadzīgi visi transporta veidi. Transportam ir jākļūst drošākam, mums ir vajadzīgi visi transporta veidi, kaut gan tie nav līdz šim vienādi attīstīti Un kopumā nemaz nebija daudz jautājumu, par kuriem nevarējām vienoties. Viens no tiem ir jautājums par lielajām, lielajiem kravas auto ar piekabēm. Mēs vēlamies, lai šīs mašīnas, šie automobīļi pārvadātu lielākas kravas. Uh, Ne visi to atbalsta un ne visur šis transports ir izmantojams, kaut gan dažās valstīs darbojas ļoti sekmīgi. Un es domāju, ka šis ziņojums gūs lielu atbalstu, un mēs nelūdzam komisijai piedāvāt kaut ko kaut kādus noteikumus attiecībā uz dzelzceļu un šo kompetenču sadali starp operatoriem. Es, mēs vēlamies šo sistēmu pilnīgot. Paldies! Krāmerkungs lūdzu. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen und Paldies, kolēģi! Gribu teikt lielu paldies visiem kolēģiem un sevišķi Matjē Grošam, kurš ļoti labi organizēja sadarbību. Bez mobilitātes mēs nevarēsim pārvarēt uh, klimata izmaiņu sekas. Šie jautājumi ir cieši saistīti. Kopš 90. gadu beigām uh, Uh, nozīmīgākie ekonomikas sektori samazina kaitīgos izmešus, kamēr transporta sektorā izmeši ir pieauguši par, par 30%. Tiek tērēti ļoti lieli nodokļu maksātāju līdzekļi, lai uzlabotu situāciju. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka mums izdevās panākt kompromisu, vienojoties arī par izmešu samazināšanu, ņemot vērā 90. gadu rādītājus, un es gribu aicināt komisiju um, atbalstīt šos, šos priekšlikumus. Augstu vērtēju arī ārējo izmaksu internalizāciju visās transporta jomās. Uh, 30 miljārdus subsīdiju nu, maksā no nodokļu maksātāja kabatas um, uh, gaisa transports. Bet uh, nodevas par ceļu, par šosei izmantošanu dalībvalsts var piemērot brīvprātīgi, ja tās to vēlas. un jāņem vērā arī tas, ka ļoti liels krava apjoms no dzelzceļa ir nonācis auto kravu transporta jomā, un tā nav pozitīva, tā nav laba attīstība. Paldies, Bradborn kungs. Uh, um, unfortunately, however. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl um, man ir jāsaka, ka pamatojums šim ziņojumam komisijas baltā grāmata nav pieņemams. Es vēlētos uh, būt godīgs attiecībā uz komisijas dokumentu. Tas tik tiešām nāk klajā ar dažiem pozitīviem priekšlikumu attiecībā uz multimodālo netvo, uh, tīklu un tāpat arī uh, uh, Cēzara sistēmu. Taču, um, manuprāt, šim ziņojumam ir milzīgi trūkumi. Komisija uzskata, ka Vairāk regulējumu un vairāk intervences ir pareizā atbildes reakcija. Šobrīd, kad vissvarīgākais faktors mūsu uzņēmuma Eiropas Savienībā ir uzticēšanās, es domāju, ka pēdējais signāls, kas mums būtu jādod, ir par šādu izaugsmas ierobežošanu. Ir daži pasākumi, kas nav pamatoti. Mums tā vietā būtu. Uh, jādarbojas saskaņā ar līdzinēju likumdošanu, nevis jāpapildina tā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem. Tas viss nodara postējiem nozarei, un šajā ziņojumā uh, pieprasīs palielināt nodavas par ceļu izmantošanu, bet es domāju, ka tas uh, nav saskaņā ar komisijas līdzinējumu paziņojumiem par uh, to, ka netiks uzlikts papildus sloks. Priekšsēdētāji Kas attiecas uz uh, transporta aizliekšanu uh, pilsētās, tas nav pareizais risinājums. Un uh, šajā priekšlikumā nav ņemts vērā arī subsidiaritātes princips. Mums bija iespēja uh, dot pozitīvu signālu uzņēmējiem par to, ka mēs atbalstīsim izaugsmu, bet um, tā vietā mēs nākam klajā ar dokumentu, kas ir pretrunā ar, ar pilsoņu centieniem. Uh, Paldies, un tagad vārds Tuskungam. Ņemšu. Liberalizējot transporta tirgu Eiropas līmenī, tas nav tautas interesēs. Viss tiek pārdots, izpārdots koncerniem un galu galā noved pie tā, ka cilvēki tiek nodarbināti tādā veidā, ka viņi tiek tikai eksploatēti, netiek ievēroti drošības standarti, pasliktinās darba apstākļi, palielinās darba negadījumu skaits, un tas nelabvēlīgi ietekmē arī kravu transportu. Arī runājot par Uh, citiem jautājumiem un citiem aspektiem, kas ļoti negatīvi ietekmē vides situāciju. Piemēram, Grieķijā uh, kuģniecība un gaisa transports uh, ir saņēmis lielu atbalstu subsīdiju veidā un līdz ar to virkne reģionu ir pilnīgi um, nonākuši izolācijā, ir pieaugusi biļešu dār, dārdzība, eh, ir atlaisti cilvēki, turklāt tūkstoši darbinieku. Un neraugoties uz to, kādi kritēriji tiek piemēroti, koncerna interesi nekad nesakrīt ar tautas interesēm. Paldies! Eh, gerbiamas pirmininko kolegos, pirmiausia. Paldies, priekšstādātā kolēģi. Es gribētu pateikties Grošu kungam par lielisko ziņojumu. Kopumā transporta nozara ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas Savienībai, reģioniem un pilsētām. Tā ir nozīmīga arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem, jo tā rada darba vietas un veicina vienoto tirgu. Transports var ievērojami labumu dot eh, Eiropa 2020 mērķi īstenošanā, tīpaši mēs runājam par nodarbinātību, pētniecību, inovācijām un vidi. Es piekrītu referentam, ka dažas dalību valstis par zemu novērtē transporta nozars politikas eh, pievienoto vērtību un eh, tās neīsteno direktīvas uh, saulēcīgi un arī dažāds projekts neīsteno saulēcīgi. Finanšu krīzes apstākļos uh, mums neizdodas veicināt investīcijas Transeiropas transporta ne, uh, tīklo, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāsavieno šie transporta tīkli, jā novērš atšķirības infrastruktūras attīstībā. Eiropai ir nepieciešama konkurētspējīga transporta sistēma, kas balstītos uz efektīvu resursu izmantošanu. Paldies! Paldies, Tasens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka šī vēsts joprojām nav sasniegusi Brīseli. Mēs jau gal galā runājam par nopietnu ekonomikas krīzi. Uh, Iekšēji transporta tīkli nozīmē arī to, ka ir nepieciešams eh, vairāk naudas ieguldīt dzelzceļa tīklos. Es neesmu pret dzelzceļiem, nebūtne, bet tas nozīmē, ka daudz vairāk naudas tiks ieguldīts dzelzceļos, nevis ceļos vai gaisa satiksmē. Taču šeit netiek pieminēts nekādas proporcijas. Te ir pieminēta 2020. gada stratēģija, bet ir jāpatur prātā, arī manas minētie aspekti. Es nedomāju, ka tas te ir ņemts vērā miljoniem vērts investīcijas. Nu, kas tad, kas tad gūs labumu? Es domāju, ka Briseles elita gūs labumu, savukārt parasti iedzīvotāji par to tikai maksās. Neraugoties uz uh, lielo valsts atbalstu, kas tiek piešķirts, dzelzceļa īpatsvars uh, transporta uh, ir ticis samazināts visu laiku. Nekādu uzlabojumu šajā jomā nav panākti. Jūs runājat par klimata aizsardzības mērķiem un gal galā ceļi un gaisa telps gūs lielāko labumu no šiem pasākumiem. Savukārt attiecībā uz dzelceļiem te nekāds labums netiks gūts. Un es domāju, ka tas nav pareizi, jo Ja mēs tā turpināsim, tad eh, situācija beig beigās neuzlabosies. Paldies! Paldies! Krāmerkungs ir pacēlis zilo kartītes. Tasens kundze, jūs piekrītat atbildēt uz jautājumu? Jā, Krāmerkungs, jums vārds. Jūs sacījāt, ka dzelzceļš tiek veicināts, bet vai jūs zināt, ka dzelzceļš, dzelzceļam ir jāmaksā par elektrību, ka ir jāmaksā par uh, dīzeļdegvielu. Un 30 miljārdi eiro ir šīs kopējās izmaksas gadā. Vai jūs zināt, ka katrai lokomotīvai eh, ir uh, ierobežots uh, sliežu uh, skaits savukārt? Uh, Savukārt eh, dažādas eh, izmaksas, papildus izmaksas ir tikai uz autoceļiem. Nu, gal galā, kāpēc skolēni var eh, par taksometru cenu lidot no vienas metropols uz citu, savukārt dzelzceļš tajā pat laikā maksā ļoti daudz. Jūs varat kaut ko pateikt arī šajā sakarībā, un jūs paliekat pie savas nostājas. Lūdzu, Tasens kundze, jums vārds. Krāmer kungs. Es zinu, ka mums ir atšķirīgi viedokļi, bet jūs nevarat noliegt, ka dzelzceļi saņem subsīdijas, savukārt autoceļi un gaisa satiksme tā, tādas nesaņem. Jūs sakat, ka Eiropai ir jāraugās, lai būtu līdztiesība visur. Es domāju, ka tas attiec arī uz infrastruktūru. To nevar noliegt. Paldies. Nākamais runātājs Rēkarkungs. Godātais komisāri, kolēģi, priekšsēdētāji. Ar transporta balto grāmatu parlaments cits starpā runā par uh, satiksmes plūsmas regulējumu tā, lai ekonomika gūtu stimulu un vienlaikus uh, tiktu ievērot arī vidas standarti. Groša kungs ir nācis klajā ar lieliskiem priekšlikumiem arī attiecībā uz optimālo transporta kombinēšanu Taču jāsacina, ka ne visi transporta līdzekļi ir piemēroti visām valstīm un visiem reģioniem. Un šajā gadījumā es gribētu vērst jūs uzmanību uz uh, garajiem transporta līdzekļiem, kas ir uh, daudz garāk un smagāk nekā līdz šim uh, pa ceļiem ceļ brauc. Nu, piemēram, Austrijā šādas milzīgas kravas automašīnas vienkārši nevarētu izmantot. Un tāpēc ir nepieciešami citādi pasākumi, ņemot vērā, ka visu infrastruktūru vajadzētu piemērot eh, šādam tranzītu transportam. Nu, piemēram, attiecībā uz eh, stāvvietām eh, pie autoceļiem un apmēram 1 miljārdu eiro vajadzētu ieguldīt, lai šos infrastruktūru piemērot. Ar grozījumiem uh, ko mēs esam iesnieguši, mēs esam panākuši, ka nebūs visā Eiropā šādu te autovilcienu izmantošanai. Un dalība valsts arī nākotnē varēs izlēmt, vai tās savās valstīs pieļaus šādu transportu kustību vai nē. Kas attiecas uz Viedrijas koku transportieriem, Um, kas ir labi attiecībā uz Zviedriju, tas uh, Austrijas Alpu tranzīta ceļos vēl ilgi nebūs saprātīgi. Un es priecājos, ka šīs kompromiss tik tiešām ir pieņemts un dalība valsts brīvi varēs izlemt, vai tās pieļaus šādu veidu transporta līdzekļus uz saviem ceļiem vai nē. Thank you. Now, Mr. Paldies, Alka Drauikungs kolēģi, komisārkungs. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Tas ir svarīgs, tāpēc, ka šeit mēs redzam ceļkārti plānu nākotnē, nākamajiem gadiem. Esmu ārkārtīgi gandarīts par šo pieeju. Mēs uzskatām, ka ir panākt ļoti labi kompromisi. Te ir vēl trīs punkti, par kuriem gribu runāt. Gribu runāt. Vispirms ir sociālās dimensijas nozīme transporta sektorā. Nākamajos dažos gados Mēs nevaram turpināt atvērt šos tirgus, mēs nevaram turpināt liberalizēt dažādos tirgus un tajā pat laikā neko nedarīt sociālā dimensijā. Tāpēc ir ļoti svarīgi 2013. gadā plānotā uzdevuma izpildu no komisijas puses ir nepieciešams analizēt situāciju darba tirgu, kā solīts. Šeit ir jārunā par sociālo dimensiju dažādos eh, transporta veidos, jo mēs gribam nodrošināt vienādu spēles noteikumus pilnīgi visiem, kas darbo šajā sektorā. Tāpēc ļoti svarīgi ir garantēt darba normālu šajās nozarēs, lai transporta sektors būtu efektīvāks un ilgspējīgāks. Pretējā gadījumā mēs vienkārši iestiksim, nevirzīsimies uz priekšu, un to mēs nevaram pieļaut kas ir nepieciešams. Ir nepieciešams dažāds pasākumu apvienojums, nav viens vienīgs pasākums vai mērs. Mums ir nepieciešams labāks energoresursu sajaukums, pareizās investīcijas, tas viss, lai būtu ilgspējīgas alternatīvas, arī jaunās tehnoloģijas. Ir ļoti daudz svarīgi mm, punkti šajā ziņojumā, par to es esmu pateicīgs, un visbeidzot, runājot par mm, e, tehnisko sadarbspēju, arī šis aspekts ir svarīgs ne tikai dzelzceļa sektorā, bet arī citur. Piemēram, gaisa satiksmes nozare arī to vajadzētu uzlabot. Un vēl par dzelzceļu runājot, eh, ir daudz kas panākt. Paraudzīsimies kaut vai uz talis vilcienu. Tur ir septiņas dažādas drošības sistēmas, kas ir nepieciešamas, un tās tiek darbinātas trijās dažādās valstīs. Te ir ļoti daudz birokrātijas, daudz laika, tam visam ir vajadzīgs. Mums vēl daudz kas ir jādara visiem kopā, bet principā tas ir labs starts mums visiem. Paldies. Tālāk Zīles kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, eh, kolēģi. Eh, vispirms gribētu sākt ar pateikšanos eh, Maķu Grošam par šo ziņojumu atrast pareizo sabalansējumu starp šīm prioritātēm un interesēm tātad, par ko liecina vairāk kā 400 priekšlikumi, bija grūti, tāpat kā īstenībā atrast balansu starp pareizo vai sabalansēto transporta nozares attīstības uh, un konkurētspējas veicināšanas vides aizsardzības prasības un saprātīgām finanšu prasībām gan pret nodokļu maksātājiem gan uh, pret transporta nozares dalībniekiem. ziņojumā ir virkne pozitīvu elementu uh, kurā ir norādīts arī par atšķirībām infrastruktūras attīstības līmeņos eiropas savienībā par uh, e, eiropas vienoto transporta tirgus izveidi par fosilo degvielu samazināšanu transportā taču eh, eiropas konservatīvajai un reformistu grupai ir, ir grūtības atbalstīt kopējo ziņojumu tendenci vienmēr eh, jautājumus risināt ar eiropas savienības regulējuma palīdzību kas ņemot vērā manas minētās atšķirības dažām dalībvalstīm ir ļoti grūti. Un, eh, jā, paldies! Paldies, Ferēras kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Atkal kārtējo reizi mēs dzirdam šīs sarunas par to, kas ir jādara, bet mērķi ir mērķi, bet sasniegt tie mērķi ir visam citādāki. Mēs runājam šeit daudz arī par vidas mērķiem, sadarbspēju, oglekļa samazināšanu. Tas ir ļoti labs sākums, bet pēc ziņojuma uzrakstīšanas tālāk nākotnē redzēsim, kā tas viss materializējas. Mēs runājam par tirgus atvēršanu. Praktiski tas nozīmē privatizēt pilnīgi visu, kas ir ienesīgs. Um, rezultātā mēs redzam, ka cenas ceļas un drošības standarti krītas, darbinieki tiek atlaisti un nacionālās ekonomikas nesaņem ļoti svarīgos instrumentus. Katrai valstī ir savas prioritātes, savas vajadzības un um, arī attīstība ir atkarīga no katras dalībvalsts unikālām iezīmēm. Interesanti konceptēt, tad kā interesēm kalpo šī vienotā transporta politika, vai tas ir multinacionāla uzņēmu interesēs, vai arī pavisam pavisam citām interesēm, tas atbilst parasto cilvēku interese. E, cilvēki negrib, lai tiktu slēgtas dzelzceļa līnijas, negrib, lai pieaugtu izmaksas, un vajadzētu standartus arī tur starptautiskos ieviest. Kančana kungs tālāk runās. Un nu, paldies priekšsēdētāji. Rīt mēs balsosim par šo strateģiski svarīgo iniciatīvu transporta nākotnē. Mums ir daudz dažādu priekšlikumu. Mēs gribētu pateikties mūsu referentam, kas tikai trijos mēnešos paspēja sarakstīt šo ļoti svarīgo dokumentu, kas norādīs ceļu nākotnē transporta sektorā. Viņš runā par patiesi kopīga tirgus izveidošanu transporta sektora, administratīvās un tehniskās barjeras tiešām izraisa vilšanos arī transporta efektivitāte krītas, ir īpaši ir fokusējis autors uz dzelzceļa sektoru. Ir pagājuši pieci gadi kopš vienotā akta pieņemšanas, un mēs nevaram ļaut, lai šī situācija tādā garā turpinās, un ir tīpaši tādā situācijā, kad um, mēs varētu redzēt transportu kā instrumentu, kas palīdzētu Eiropas ekonomikai atkal atvesļoties. Mums ir dažādi tirgi, pasažieru tirgus, gravas tirgus, darbojas arī Eiropas regulators, infrastruktūras sistēmas darbojas, un pārobežu satiksmē būtu jādod prioritāte kā arī vajadzētu domāt par to, kā labāk eh, savienot dažādas transporta veidus un mezglus. Protams, šeit mēs neiztiksim bez jautājumu par naudu, bez budžetu. Mums ir nepieciešams runāt par projektu obligācijām, kas ir plašākas kā garantija sistēma, kas darbojas šodien, jo esošā sistēma nav pietiekama, lai cīnītos pret eh, krīzes izpausmēm. Ir jāstrādā pat plašāk, ne tikai ar obligācijām, projektu obligācijām jārunā, ir plašāk arī par drošību, par eh, savstarpējo savienojamību, struktūrālām lietām, arī tādiem tehniskiem projektiem kā Cēzara un arī vienotās pārvaldības koncepts transportam. Komisārs jau teica, ka nākamā gadā ir paredzēts nākt klajā ar ļoti ambiciozu priekšlikumu. Mēs to gaidām. Paldies. Tālāk Ulfsko kundze. Talman, komisionēr, e, den här rapporten. Priekšsēdētāji, <laughs> komisāra kungs. E, ziņojumā ir runāts par ļoti svarīgām vajadzībām transporta sektorā. Kāpēc eh, mēs runājam par ilgtermiņa investīcijām? Kāpēc nedomājam par bezdarba apkarošanu? TNT sistēmas eh, ir sākuma punkts, mums eh, jādarbojas ar šiem tīkliem, lai panāktu emisiju samazināšanas mērķi. Mēs nevaram darboties tikai ar 20% CO2 samazinājumu līdz noteiktam gadam. Mums ir jādarbojas plašāk, jāiet tālāk jāskatās jau tagad, kas notiek degvielas sektora, ir tur konkurence, bet ir arī tāda lieta kā sociālais dempings. Cilvēki strādā šajā sektorā, un tur ir zemi drošības standarti, tāpēc notiek arī nelēms gadījumi. Kas mums ir nepieciešams tāda ilgtermiņa perspektīva, lielāks investīcijas, ir nepieciešams vairāk drošības, ir nepieciešama arī pieklājīga darba apstākļi, lai ne tikai cilvēki, kas strādā šajā sektorā, izjustu šo atšķirību, bet arī citi, kas darbojas citās nozarēs, arī izjustu atšķirību. Tālāk, Vlasaka kungs. Komisāra kungs, dāmas un kungi šķēršļu likvidēšana, brīvai kustībai, brīvu pakalpojumu, aprits šķēršļu novākšana, vispār cilvēku brīva kustība ir mūsu prioritātes. Tieši tāpēc mums ir nepieciešami arī radīt šo vienoto telpu mums ir nepieciešams šīs astis, kas ļauj mums veidot multimodālos tīklus. Tāpēc arī šī baltā grāmata piemin daudzkārtīgi dažādas atšķirības, kas ir mūsu vidū infrastruktūra ziņā starp austrumiem un rietumiem, citiem reģioniem. Un kas mums ir nepieciešams? Nepieciešami ir konkrēti pasākumi, lai likvidētu šīs atšķirības. Eh, komisārs šai ziņā nepauda skaidru viedokli, viņš neteica, kāda politika ir gaidāma šajā jomā, Mēs gaidām konkrēts piemērs, konkrēts pasākumus, kas varētu uh, palīdzēt likvidēt atšķirības uh, starp dažādiem Eiropas reģioni. Un ir dalība valstis, jaunās valstis, kas uh, saņem lielu atbalstu. Uh, Tātad 10 miljārdi eiro tos vajadzētu izdar, izlietot tajās jomās, kur ir nepieciešams šis finansējums vairāk. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi, runājot par tik svarīgu un visaptverošu tēmu kā Baltā grāmata par satiksmi, vienmēr pastāv liels risks, ka atkal mēs stāvam pie tāds kā Ziemassvētku eglītes, kur katrs vēlamies izteikt savu vēlēšanos. Uh, Ja mēs paraugamies uz dokumentu, par ko balsosim rītdien, tad mēs varam pavisam noteikti apsveikt mūsu referentu Metju Grošu. Viņam ir izdevies no vairāk nekā 400 grozījumiem panākt ļoti labu rezultātu kur galvenie akcenti ir likti uz nākotni, uz enerģētiku, tehnoloģiju un ilgtspējīgi. Es vēlos uzteikt to, ka viņš ir ņēmis vērā arī uh, sociālos veselības un uh, nodarbinātības jautājums, kas viss te ir pieminēts ziņojumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi ņemot vērā, ka trūkst speciālistu transporta tirgu un gal galā vajadzētu tik tiešām um, padomāt par šiem jautājumiem. Runājot par kabotāžu, ceļu satiksmē, mums ir jādo, tas būs iespējams tikai tad, ja negodīgi attieksme tiks e, mazināta. Drošības mūsu ielām un ceļiem ir e, tēma, kas e, mūs būs sevišķi aktuāla nākotnē, bet pret citiem punktiem es izturos diezgan kritiski. Es domāju, ka varētu būt pieminēts arī tas, ka vairāk preču varētu pa ūdens ceļiem pārvadāt, un tas būtu labāks risinājums attiecībā uz ilgtspējīgu. Tā, tikpat kritiski es esmu noskaņots pret uh, pasažieru transportu tālāk liberalizāciju. Un uh, tāpat ir jādomā par konkurētspējas jautājumiem. Es domāju, ka parlamenta uh, ir jādomā par to, lai līdz 2020. gadam tiktu panākts konkrēts mērķis un mūsu ierosinājumi būtu atspokļoti realitātē. Paldies! Paldies, Marņo, Parņo kungs! Referenta kungs, komisāra kungs. Vispirms eh, es gribētu pateikties mūsu referenta kungam par šo konsensu. Te mēs redzam konsensuālu pieeju šajā redakcijā. Uh, Vēl gribētu pateikties arī Senālova kundzei, kas gribēja mm, neparakstīt šo tekstu, jo tur bija runa par ostas pakalpojumu liberalizēšanu. Es zinu, ka man nav daudz laika, bet īstenībā pēc jūsu runas man ir atlicis visam maz ko pieteikt. Tātad mums ir baltā grāmata transporta jomā un neraugoties uz eh, visām lietām. Eh, mēs konstatējam pēc desmit gadiem, šogad tas ir, ka eh, šī transporta joma nedarbojas ilgspējīgi. Un jūsu priekšlikums no marta šī gada arī tam pietrūkst konkrēti vērtības, un mēs runājām par ceļa karti, to ceļa karti, par kuru mēs balsosim rīt. Uh, Mēs neredzam konkrētus mm, piedāvājums, tātad 20% CO2 mm, izmešu samazināšana ceļu transporta jomā, kas būtu jārealizē pēc piesaņotājs maksā principa. Mēs, jūs runājāt, ka ir valstis, kas ir mobilizējušas daudz miljonus eiro. Kādā veidā jūs domājat rīkoties ceļa kartes skatījumā? Kā jūs domājat mobilizēt šo finansējumu no to minēto dalību valstu puses? Fosters, kundz, jums vēl ir papildu minūte, tātad divas minūtes kopā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs komisāri, kungs. Dzīvot spējīgs transports ir ļoti svarīgs Vienotā karalistē un Eiropai kopumā bet eh, visvarīgi ir izstrādāt pareizes transporta politikas, lai nodrošinātu konkurētspēju arī izaugsmi, arī darba vietas, kas ir nepieciešams viscaur Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama ilgtermiņa vīzija transporta politika. Mums ir jānodrošina, ka sektors attīstās ilgspējīgi, un tas ir ļoti liels izaicinājums. Mums vajadzētu palīdzēt arī nozarēm panākt minētos mērķus. Tomēr man ir bažas, eh, ka ziņojumā nav līdzvarots pieejas. Tiek piedāvāts tikai viens risinājums - uzlabot transporta sektoru ilgspēju, un tur atkal ir domāts dažādi likumdošanas akti, normatīvie akti, un atkal normatīvie akti, atkal regulējums, un tas ir pārāk smagi. Rezultātā mums būs lielāka izdevuma gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. No kurienes nāk šī nauda? Kāpēc mēs nevarētu izskatīt kāds cits? Uh, opcijas, piemēram, labākās prakses apmaiņa un mums ir daudzos sektoros eh, noteikti pasākumi veikt, lai mazinātu CO2 izmešus. Kaut vai uh, aviācijā ir milzīgi soļi veikti, lai uzlabotu tehnoloģijas, ražošanas tehnoloģijas, operatīvās izmaiņas ir, bet šāds izmaiņas kaut kā neatzīst noteikti deputāti šajā parlamentā. Un tad mums ir vienotās debesis, Eiropas debesis, un to mēs ECR grupā ļoti atbalstam. Mēs uzskatām, ka tas arī būs milzīgs ieguldījums cīnoties pret sastrēgumiem nākotnē. Mums vienkārši vajadzētu pārliecināt dalību valsts par šo loģiku. Es domāju, komisija piekritīs. Un, ja mēs uzskatām sevi par saprātīgiem likumdevējiem, tad mums jānāk lejā ar prioritātēm šajās transporta iniciatīvās, eh, lai mazinātu slogu uz mūsu jau tā saspīlēto es budžetu. Mēs varētu veicināt nozari, um, ražot pareizi un arī attiecīgi vēlētāji būs motivēti. Paldies, Koza kungs! Köszönöm a szót, kedves kollégák! Grošs kolēga kivālo munkāt végzett. Ko sekundi. Paldies. Es gribētu pateikties referentam par lielisko darbu. Un šis darbs nāk kā ļoti saulēcīga reakcija uz mūsu šodien situāciju. Iepriekšējais reizēs man jau bija iespēja paust daudzkārtīgi savu viedokli. Mums nepieciešama noturīga, moderna efektīva transporta sistēma. Viens svarīgs komponents tam visam ir tas, ka mums ir nepieciešama pasažieru tiesību harta. Tur mēs varētu aptvert dažādas transporta veidus. Es gribētu pateikties referentam par to, ka šajā dokumentā ir runāts arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr es negribu runāt tikai par eh, tiem šādiem cilvēkiem, jo Eiropā vispār sabiedrība noveco un mums likumdevējiem ir būs jākonfrontē ar tādu situāciju, kur mums vajadzēs ņemt vērā reālās cilvēku vajadzības, rakstot jaunus regulējumus. Mēs redzēsim, ka parādās aizvien jaunas vajadzības eh, vecāka gada gan cilvēkiem ar invalīdiem, un viņiem ir jābūt brīvai piekļuvai transportam, ir jābūt attiecīgām transporta sistēmām, iekārtām. Un šajā ziņojumā par to ir skaidri runāts. Es vēl gribu pasvītrot, ka mums ir nepieciešams izdarīt tā, lai 2012. gada sākumā komisija nāk klajā ar priekšlikumu, kur būtu visi šie faktori ņemt vērā. Paldies. Hercog kungs. Jā, vielen dank. Paldies priekšsādātāji, godātais komisārkungs, dargie kolēģi. Baltā grāmata, ko ierosināja komisija, lai uh, uzlabot uh, um, Eiropas transporta politiku un noteiktu mēķus nākamajiem 20-40 gadiem. Es zinu, ka 40 gadi varbūt ir ļoti ilgs laika periods, bet tomēr vajadzētu paturēt prātā, ka satiksmes uh, projekti, transporta projekti ir parasti prasa ilgu laiku, un tāpēc es gribētu apsveikt komisijas uh, pieeju ja mēs paraugamies uz komisijas ambiciozajiem mērķiem, tad eh, es atbalstu inteliģentu transporta tehnoloģiju iz, izmantošanu, daudzmodālus eh, transporta pakalpojumus, ārēju iz, iekšēju izmaksu, ārēju izmaksu internalizāciju un citus priekšlikumus. Es gribētu arī vērst jūs uzmanību uh, uz to, ka tiek ierosināti arī vidē draudzīga transporta politika. Ir ārkārtīgi būtiski turpināt samazināt siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas. Un es domāju, ka vajadzētu vēlreiz padomāt arī par um, iekšējo ūdeņu tālāk izmantošanu, arī, teiksim, par Donavas ūdens ceļu izmantošanu. Es te labprāt eh, atsaucos uz kolēģi Krāmeru kungu, kas parasti saka, ka gal galā kuģiem beidzot būtu jāpielāgojas upei un nevis otrādi. Bet eh, nobeigumā es vēlreiz gribētu paust gandrījumu par to, ka ir iesniegti tik labi grosījumi un beig beigās paldies referentam par to, ka viņš ir bijis gatavs panākt kompromisu. Un vēl viens punkts. Es būtu gribējis lai mēs šo te 3 km, 300, lai mēs būtu uh, panākuši to, ka tiek iekļaut šīs, šī te 300 km prasība. Paldies! Paldies, Artu kungs, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Es baidos, ka sarakstā ir vairāk deputāti nekā uh, varēs uzstāties, bet es, protams, centīšos dot iespēju izteikties pēc iespējas vairākiem deputātiem. Tas nozīmē, tik līdz jūs būsiet pārsnieguši minūtājs, eh, slēgšu ārā jūs mikrofonu. Tu šeit, kungs, kā pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es gribētu pateikties mūsu referentam par lieliski padarīto darbu. Es esmu īpaši priecīgs, ka būs ikgadējs novērtējums, kas ļaus mums sekot līdz panāktajam progresam un, ja būs nepieciešams, pielāgot mērķus reālajām dalību valstu vajadzībām. Es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pārliecināties, ka nospraustie mērķi ir īstenoti. Tas nenotika saistībā ar 2001. gadu balto grāmatu. Runājot par kohēzijas fondu, ar ko tiks finansēt Transeiropas transporta tīkli, ir jāraugās, kuras programmas uh, var pretendēt uz 10 miljonu finansējumu. Te, protams, ir arī jautājums par uh, attālākiem Eiropas reģioniem, jo 2001. gada Baltijā grāma, kopš 2001. gada Baltās grāmatas nekas īsti nav paveikts. Tagad mums tik tiešām vajadzētu padarīt uh, iekšējo tirgu par reālu eksistējošu. Paldies, tikā kundze, tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt balto grāmatu par Eiropas vienoto transportu tīklu, gribētu arī apsveikt referentu. Komisijai būtu jāraugās, lai priekšlikumu tirgus atvēršanai nenovestu pie sociālā dempinga vai privātiem monopoliem, kas savukārt pasliktinātu sociālos un nodarbinātības apstākļus visos Eiropas eh, transporta tīklos. Un tāpēc jaunās dalība valstis uh, ir ieinteresēts, lai to vajadzības tiktu ņemtas vērā daudzgad finanšu e, līgumos, jo līdz 2020. gadam transporta tīkliem jaunajās Eiropas Savienības dalība valstīs vajadzētu pārvarēt to plaisu, kas šobrīd pastāv. Salīdzinājumā ar vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm transports netiek pietiekami efektīvi izmantots. Uh, Un es domāju, ka būtu jāizmanto multimodālā attīst, multimodālās iespējas. Tiek izslēgts mikrofons. Paldies, Izaskun Bilbao kundze, lūdzu. Blanko 2001 se caracteriza. Paldies, priekšsēdētāji. 2001. gada baltā grāmata Balto grāmatu raksturoja dalību valstu gribas trūkums, un tieši tāpēc mums joprojām nav vienots Eiropas transporta telpas. Mums ir nepieciešams mainīt un vienkāršot Eiropas Savienības likumdošanu attiecībā uz uh, transporta braukšanas ilgumu un uh, transporta pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tāpat jāveic citas, citas lietas, kas attiecas uz uh, multimodalitāti, vienotām Eiropas debesīm. Uh, dažādiem finansiāliem produktiem. Tas viss varētu palīdzēt eh, mm, samazināt eh, bojā gājušo skaitu uz ceļiem, apvienot mūsu vienoto tirgu. Mums ir ļoti konkrēti mērķi, bet eh, ir vajadzīga lielāka dalība valstu iesaist un griba, jo pretējā gadījumā pēc desmit gadiem mēs joprojām nebūsim neko panākuši un būs mums transporta krīze. Ļoti labs darbs no Groškos. Punkts. Paldies! Un tagad došu vārdu Izabelai Derānai. Viena minūte, lūdzu. Mikrofonu, mikro... Pardon. Voilà. Monsieur le commissaire. Komisār, kungs, dārgie draugi. Mums. Uh, ir jādomā par rīcību Eiropas eh, Savienības ietvaros. Mēs gribētu pateikties par jūsu ļoti drosmīgo attieksmi. Šī baltā grāmata parāda kaut ko ekstraordināru. Mēs eh, cenšamies risināt eh, vienādi, vienādā veidā daudz ko transporta sektorā. Mēs runājam par daudzām lietām, par e, enerģētisko efektivitāti, par inovācijām. Mēs zinām, ka ar visiem šiem pasākumiem mēs varam radīt jaunas darba vietas, varam atzīt iedzīvināt ekonomiku. Šī baltā grāmata ir ārkārtīgi drosmīgs dokuments, un es arī atļaušos teikt, ka mums tagad ar šo balto grāmatu ir tiešām iespējams pavirzēt tālāk šo transporta sektoru, jā, attīstīt to kā jaunu nozari, kā praktisku nozari, kur mēs varam mainīt mūsu ierastos standartus, kur mēs domājam par attīstību un visiem sociālajiem aspektiem. Paldies! Paldies, Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Centieni izveidot vienotu Eiropas transporta telpu ir uh, ļoti ambiciozs mērķis. Šodien mums ir milzīgas atšķirības uh, nacionālajā likumdošanā. Startautiskās dzelzceļa satiksmes uh, jomā tas ir vērojams ļoti skaidri. Un tāpēc, lai izveidotu vienotu transporta tirgu, vajadzētu veikt eh, harmonizāciju attiecībā uz eh, satiksmes eh, nodrošinātājiem, un te nevajadzētu būt nekādiem ierobežojumiem. Kopējs Eiropas regulējums būtu jāpanāk ne tikai ar, īsten, ar īstenošanas noteikumiem, bet ar vispārīgu harmonizāciju. Transports sektors ir atbildīgs par uh, ļoti lielu emisiju uh, daudzumu, un tāpēc ir jāturpina pret to cīnīties. Paldies! Gracias, kolēģi! Cīn... Paldies, kolēģi! Melcerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pašreizējā baltā grāmatā tiek nosauktie paši mērķi, kas iepriekšējā, un līdz ar to ir skaidrs, ka vienotā Eiropas transporta telpa eh, joprojām eh, nav tik drīz sasniedzams mērķis atsevišķās jomās, piemēram, attiecībā uz dzelzceļu tirgu un Transeiropas uh, transporta tīklu vai uh, vienotu gaisa telpu. Te ir panākts ļoti minimāls progress. Baltā grāmata uh, ir nospraudusi transporta sektoram ļoti ambiciozus klimata mērķus attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu, un eh, te mums arī ir jautājums, vai tikai tā nav ilūzija, ka to var panākt. Ilgtspējīga ekonomisko attīstību varēs panākt tikai tad, kad izdosies ņemt vērā arī iedzīvotāju mobilitātes vajadzības un eh, ekonomikas izaugsmi. Paldies! Paldies Melcerkungam! Mikolašika kungam vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas transporta politika un sasaista ar iedzīvotāju ikdienas dzīvi un Eiropas Savienības attīstību ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Šī joma nodrošina apmēram 10 miljonus darba vietu. Šī nozare palielina Eiropas Savienības konkurences eh, spēju, un savukārt infrastruktūras kvalitāte ir atkarīga arī no ekonomiskajiem centriem un no Eiropas Savienības nozīmīguma visā pasaulē. Eiropas Savienībai ir nepieciešama labi funkcionējoša transporta telpa un labas eh, starpsavietojumība. No problēmas, kas pastāv dažās dalību valstīs un vilcināšanās būtu jālikvidē, lai ja mazinātu nelīdz svarotības starp atsevišķiem reģioniem. Transporta kompānijām nevajadzētu konkurēt savā starpā, tām būtu vienai otru jāpapildina. Paldies! Pritariu daugeliu komisijų. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu lielākajai daļai priekšlikumu, kas ir izklāstīti Baltajā grāmatā. Es atbalstu tās idejas, kas ir uh, vērstas uz to, lai novērstu šķēršļus transporta nozarē. Es domāju, ka ir ļoti būtiski sasaistīt visu, tra, visas transporta sistēmas dalību valstīs, un tāpēc mums ir jāraugās, lai uh, attīstība notiktu visā Eiropas transporta sistēmā. Protams, mums ir vajadzīga. Mums ir nepieciešams arī labāk izlietot Eiropas Savienības finansējumu. Vēl viens būtisks aspekts ir uh, transporta drošība. Kā vēl vienu prioritāti es gribētu minēt mūsu transporta sistēmu savienošanu ar trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo šie te pārējais posmi, uh, un tas ir īpaši svarīgi mūsu, uz mūsu robežām ar tuvākajām kaimiņu valstīm. Mums ir jāīsteno mērķi, un tam būs vajadzīga zinām drosme. Paldies, Luhana kungs! Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Transports ne, ne, neaprobežojas tikai ar vienu valstu, un tāpēc mums ir nepieciešama spēcīga starptautiskā sadarbība, tā lai rīcība šajā nozarē būtu efektīva. Diemžēl viens no lielākajiem šķēršļiem, lai radītu vienotu Eiropas transporta telpu, ir lielās atšķirības starp infrastruktūras attīstības līmeni Austrumēropā un Rietumēropā. Un tieši tādēļ es domāju, ka uh, Tā, tie reģioni, kas atpaliek, joprojām tiem vajadzētu būt, vajadz, vajadzētu saņemt no Eiropas Savienības finansējumu transporta infrastruktūras uzlabošanai. Tas dos ievērojamu labumu konkurences veicināšanā un netiešā veidā tas vairos visu Eiropas Savienības konkurētspēju. Paldies kolēģim Luhan kungam! Paldies visiem kolēģiem par to, ka centāties ievērot jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Paldies arī par sapratni, ko izrādījāt tad, kad es eh, jūs mikrofonu slēdzu. Ja runājat pārāk ilgi, līdz ar to esam pabeiguši brīvā mikrofonu procedūru un tagad došu vārdu komisāram Kālas kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jūsu komentāriem. Lūdzu, Kālas kungs. Paldies saprotams, e, ļoti labi saprotams e, e, visi šie komentāri, cik liel, liela ir transporta joma un cik daudz detaļu ir tajā iekļautas, kas būtu jāuzlabo. Un šeit mēs redzējām un dzirdējām pretrunīgus paziņojumus. Daži teica, ka tādu vispār nevajag šādu vienotu telpu un ka ir pārāk liels regulējums. Regula Ko tad mums vajadzētu darīt? Vai mēs, vai mums tiešām nevajag šo vienoto Eiropas transporta telpu? Un ja projekti nevirzās uz priekšu pietiekoši ātri, tā kā plano, plānots, vai mums vajadzētu atmest tiem ar roku, es domāju, ka noteikti ne, nē. Mums ir jāturpina ievirzīties uz mērķi, nu, vajadzētu piepildīt mūsu idejas. Es tikai gribēju teikt, ka divas, divās minūtēs es nevaru ilgi neko pastāstīt, bet man jāsaka, ka mēs ļoti labi esam sastrād, sadarbojušies ar transporta komiteju Eiropas parlamentā. Un mums jau bijušas vairākas diskusijas, un tās arī turpināsies par konkrētiem priekšlikumiem, likumdošanas priekšlikumiem. Un mēs esam runājuši par dzelzceļa pakatas pārskatīšanu. Uh, Un jūs jau redzējāt, cik eh, pilns ir, pilna ir šī te eh, transporta joma ar pretrunām. Un tur ir dažādas intereses, dažādi viedokļi. Daudzi no jums skāra jautājums, ka Baltā grāmata grib palielināt likumdošanas līmeni, bet es neredzu, kurā vietā. N industrija e, pārsvarā sūdzās ražotāji e, dzelceļa jomā par mm, certificēšanas e, procedūrām, ka tas paņem daudz laika un naudas, un mēs piedāvājam izveidot Eiropas certifikācijas sistēmu jaunajiem dzelceļa sastāviem. Tad vai tad ir vairāk regulējumi vai mazāk? Šī te zilā josta, piemēram, domāta, lai samazinātu formalitātes kuģiem. Tad ir vairāk vai mazāk regulējumu. Es varu galvot, ka komisija cenšas izveidot tādu likumdošanas ietvaru transporta sistēmai, kas, ku, kur būtu mazāk birokrātijas. Mums ir jādomā par sastrēgumu eh, likvidēšanu, par CO2 emisiju samazinājumu un atkarību no fosiliem kurināmajiem. Ja mēs nevaram atbildēt uz šiem jautājumiem, tad mēs būsim ļoti vīlušies, un arī pilsoņi būs eh, un uzņēmēji dalību valstīs būs vīlušies. Uh, Tāpēc strādāsim ar konkrētiem priekšlikumiem. Šis process jau ir sācies par Trans-Eiropas tīkliem, ir tāds priekšlikums un Connecting Europe uh, Facility saucamais, kas ir uh, svarīgs priekšlikums salīdzinot ar iepriekšējiem priekšlikumiem. Tāpat kā uh, dzelzceļa priekšlikumā mums ir iespējams apspriest, to, kā pārvarēt nacionālo un politisko sadrumstalotību šajā transporta veidā. Lielas paldies! Paldies, komisār! Un noslēgsim ar to, ka dosim vārdu grošam referentam. Viņam ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par jūsu pienesumu, par komentāriem Un es vēlreiz gribētu Kūs kungam pateikt, ka transports ļoti nozīmīgs cilvēkiem, un ja mēs um, pielāgojamies arī ja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad, protams, mēs ņemam vērā arī gados vecāku cilvēku vajadzības. Mēs uh, neradam jaunas regulējumus tikai tāpēc, lai radītu papildus likumdošanu. Mēs to daram Tad, ja mēs redzam, ka viens uh, likums ir daudz vienkāršāk īstenojams nekā 27 dažādi atšķirīgi likumi, Un ja kāds no jums dodas mājās un saka, Eiropa man rada tikai galvas sāpes, bet es gribu dzīvot pēc saviem likumiem, uh, tad nu, tā gluži nevar. Un tāpēc es domāju, ka mēs šeit, šajā parlamentā, ļoti saprātīgi izturamies pret šīm te normām un saprātīgi izturamies mm, pret uh, atsevišķām valstīm. Kaut kādā brīdī, protams, ir arī jārod kompromis, to mēs arī tikko dzirdējām vienam atšķirībā, vienam eko. Uh, šie tie auto vilcieni ir eh, labs risinājums, jo tas palīdz labāk saglabāt vīdi, savukārt citā valstī tas ir gluži, nes, nestu gluži pretējs rezultāts. Un, protams, Austrijā pa kalnu ceļiem nevar šāds auto vilcienus izmantot, un tas ir tas piemērs, kad nevajadzētu radīt uh, direktīvu, kur tas tik noteikti par obligātu prasību. Uh, Mēs vēlamies eh, tiešām darīt to, ko esam eh, tagad solījuši nākamajos gados, gan vidas jomā, gan attiecībā uz modāliem transportiem. Protams, ir jāskatās uz katru reģionu atsevišķi, kā tur ir organizēts transports, un to, to mēs vēlamies darīt kopā ar komisiju. Mēs uzskatām, ka visi priekšlikumu arī attiecībā uz eh, Eiropas eh, transporta tīkliem eh, var atrast kaut kādus kopsaucējus. Tas būtu tāds instruments, ko mēs visi kopā varētu izstrādāt, un tas novadīs arī pie tā, ka tas, ko mēs tagad sakam, nepaliks tikai teorijā, bet rītdien varētu kļūt par īstenojumu praksi. Lielas paldies par jūsu komentāriem! Paldies Groša kungam! La votación, cerramos el debate y la votación tendrá.